Vēl viens paziņojums. Vakardienas sanāksmi protokolu un vispieņemtie teksti jau ir pieejami izskatīšanai. Ir kādas pretenzijas? Nē, protokols un visi teksti ir pieņemti. Esmu saņēmis.